<coughs> Cienījamie kolēģi, mēs sākam sēdi. Tā ir kopīga sēde, ko organizēja attīstības komiteja Žalī kundzes vadībā un ārlietu komisija, komiteja. Un arī cilvēktiesība apakškomiteja, kuru uh, bada Itals kundze. Runājot par eh, mūsu šīs dienas darba kārtību, mēs esam nonākuši pie tēmas, kas visus mūs vieno. Tātad mēs uh, izskatīsim to personu sarakstu, kas ir uh, izvirzīti no parlamenta puses uh, Saharau balvas saņemšanai. Atkārtošu, ka parlaments piešķir šo balvu jau vairāk kā 20 gadus, reizi katru gadu, reizi katru gadu lai apbalvotu personas, individus vai organizācijas, kuras ir iesaistījušās cīņā par uh, cilvēktiesību ievērošanu, par pamatbrīvībām, kas cīnās pret uh, apspiestību, net, net, netaisnību. Un uh, kuras savas rīcības rezultātā ir kļuvušas par tādiem, kā zināmiem, cīņas simboliem un ir nonākušas arī parlamentu uzmanības lokā. Eh, parlaments šo balvu piedar par, pie, piešķir par izcilu eh, darbību, eh, brīvību, par domas brīvību un tādā veidā parlaments pauž savu pārliecību, ka pamata brīvības ir ne tikai tiesības uz dzīvību un uz fizisko integritāti, bet ka brīvība ir arī uh, viedokļu un domas brīvība un preses brīvība, jo tās ir vissvarīgākās eh, brīvības un rīcības veidi pret apspiestību. Un eh, šo tiesību ievērošana ir tāds kā barometrs eh, demokrātijas ievērošanā. Es došu vārdu Žalī kundzei, kura ir attīstības komitejas priekšsēdētāja, lai viņa piedalītos šīs sēdes atklāšanā. Paldies priekšsēdētāji. Man ir liels prieks redzēt jūs uh, šajā zālē, jo šodien mēs piedalāmies ārkārtīgi svarīgā sēdē. Tātad mēs iepazīstināsim ar Saharovu balvas kandidātiem. Mēs uh, zinām, cik ārkārtīgi svarīgi ir uh, šie simboli. Un šie simboli, kas pārstāv kas saņem šo balvu, manuprāt, ir bijuši ļoti spēcīgi simboli jau iepriekšējos 20 gadus. Man ir liels prieks konstatēt, ka septiņi no desmit izvirzītiem kandidātiem, tātad vai tās ir personas vai organizācijas, eh, nāk no attīstības valstīm. Cilvēktiesība ievērošana ir viens no vissvarīgākajiem faktoriem, lai nodrošinātu šo valstu attīstību. Mums ļoti rūpīgi jāizvēlas mūsu kandidāts, lai mēs uzturētu šīs balvas simbolisko raksturu. Un tagad es gribētu dot vārdu Otels kundzei, kura vada cilvēktiesību apakškomiteju. Kiitos, Rouva Jolie. Haluaisin nyt omasta puolestani todeta, että aloitamme... Paldies, Jolie Konza. Vēlos teikt, ka šajā sanāksmē mēs sāksim diskutēt par Saharova balvas ieguvējiem, par kandidātiem. Bet vispirms pastāstīšu par visiem kandidātiem. Viena no lietām, kas ir jāatcerās, ka tagad ir 20. gada diena, kopš miris Andrejs Saharovs. Mēs jau esam uzstākuši diskusijas ar Eiropas padomes cilvēktiesību ombudu tieši par to, ka tagad ir 20. gada diena un viņi plāno organizēt īpašu atceres sanāksmi. Par to es runāšu arī vēlāk. Viena svarīga lieta ir tā, ka nepieciešama vismaz 40 kandidāti, lai izvirzītu kādu kandidātu, vai arī politiskā grupa parlamentā arī var nominēt kandidātu deputāti var piedalīties tikai viena kandidāta nominācijā. Priekšsādētāja konference pieņems lēmumu par to, kas saņem šo balvu. Šo balvu var saņemt vai no nu fiziskā, vai no nu juridiskā persona, neatkarībā no tā, vai šī persona pārskā, pārstāv sevi pašu vai arī kādu juridisko personu. Līdz 16. datumam vēl var pieteikt kandidātus, un līdz šim ir desmit, desmit kandidāti. Par visiem desmit kandidātiem mēs varam turpināt diskusijas, jo jo šie kandidāti atbilst noteikumiem, kas ir izvirzīti Sahara balvas piešķiršanai. Dāmas un kungi, jūs esat saņēmuši arī informāciju par katru no kandidātiem. Es uzskaitīšu visus kandidātus, pieminēšu katru atsevišķi, un tad katrs Nu, vispirms sāksim uh, doktora Izildina Abulaišu. Vicente Ferrer fonds, Marijana Lamizana, tad ir Ludmila Aleksejeva, Oleks Orlovs un Sergejs Koveļovs. Tad ir asociācija, memoriāls asociācija kopā ar visiem cilvēktiesību aizstāvjiem Krievijā. Nākamais ir organizācija memoriāls atsevišķi. Un tad vēlos arī teikt, ka asociācija memoriāls ir izvirzīta divas reizes. Mēlos teikt, Te varbūt būtu nepieciešams turpināt diskusiju par memoriālu, varbūt tiešām izvirzītāji var panākt vienotu risinājumu. Tad ir uh, Denis Makvege, tēvs Tadeuš Nigen Van Lī, un tad ir vēl divi kandidāti - Šadija Sadra un kā arī Roberts Savijāno. Tie bija desmit kandidāti, un jūs varat savos dokumentos saņemt papildu informāciju par katru no šiem kandidātiem. Un tagad ka par katru izvirzīto kandidātu mēs varam saņemt papildu informāciju. Un tad arī uzzināsim, kāpēc ir jābalso tieši par konkrēto kandidātu. Mēs šos kandidātus prezentēsim alfabētiskā secībā. Un tā kā daudzos gadījumos vismaz divi deputāti ir pieteikušies runāt par vienu kandidātu, tad es tiešām ļoti strikti ierobežošu laiku. Mums ir piecas minūtes par katru kandidātu, tas nozīmē, ka jums nāksies dalīties. Tātad piecas, piecas minūtes par katru kandidātu, nevis piecas minūtes katram runātājam. Nu, tad sāksim ar doktoru Izeldinu Abelai un lūdzu de Gaizeres kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, šī kandidatūra To ir izvirzījis Hans Gerts Paterings, es pati un Karlīna Lukas, un a, mēs esam izvirzījuši viņus uh, savā vārdā, un no zaļo grupas uh, tiks pausts arī vēl viņu viedoklis. Tā tad mēs izvirzījām šo kandidatūru, tāpēc, ka pirmo reizi es negribēju darīt ko savādāk. Man šķiet, ka visi šeit ir uh, uzzinājuši par šo ginekologu, kurš ir zaudējis savas trīs meitas uh, kardarbībā un visu pasauli ir aizskāruši viņas, viņa skumjas un zaudējums. Uh, šis uh, ginekologs strādā Gazā, Izrēliešu slimnīcā, un pēc tam, kad viņš traģiski bija zaudējis savu ģimeni, savus bērnus, viņš joprojām turpināja strādāt šajā Izrēliešu slimnīcā, uh, Eh, kura, starp citu, kurai starp citu ir vienā eh, ķirurģijas zālē piešķirts eh, viena no viņas zaudētā bērna vārdiem. Viņš atrodas vietā, kas šobrīd ir pats konflikta degpunkts, tātad gazas sektorā, kas šobrīd ir Hamas kontrolē un, diemžēl, militārās uh, darbības eh, dēļ šis eh, reģions, šī vieta nesaņem visu to palīdzību, ko tam vajadzētu. Bet uh, gribu teikt, ka viņš uh, atspogļo ārkārtīgu varonīgu gājumu. Mums izdevās ar Izeldinu uh, kungu uh, tikties. Un jāsaka, ka es nekad savā parlamenta darbības uh, laikā nēsu uh, satikusi cilvēku, kurš man būtu licis raudāt, tāpēc, ka viņš ir tik liels cilvēks un tādā veidā ir spējis reaģēt un uztvert savu personīgo traģēdiju. Viņš joprojām ir palicis uh, un mieram uzticīgs. Un es viņam prasīju, kā viņš spēja uh, samierināties ar šo savu ģimenes, savu bērnu uh, zaudējumu bet viņš teica, tāpēc, ka man ir ticība. Viņš ir uh, musulmans pēc pārliecības, un tā ir viņa ticība un pārliecība. Šodien Gazā papildus uh, Hamazam ir citas ekstrēmistu grupas, kuras ir vēl fundamentālistiskākas un vēl kriminālākas savā darbībā un nostājā. Uh, Un, ja mēs uh, atbalstīsim Izeldīnu Abulai kandidatūru, tad mēs ne tikai aicināsim uz toleranci un mieru, mīlestību un uh, samierināšanos starp tautām, bet mēs arī uh, paudīsim žestu attiecībā uz cilvēku, kurš uh, ir izcietis milzīgu traģēdiju, bet joprojām ir par mieru. Uh, viņš uh, Gazā ir izveidojis fondu, Uh, savas ģimenes, savu tātad trīs meitu un arī bojā gājušās uh, sievas vārdā, lai visas uh, meitenes, visām meitenēm šajā reģionā varētu būt tāda nākotne, kādu nevarēja piedzīvot viņa paša meitas. Es vairāk neko nespēju pateikt, jo jāsaka, ka runājot katru reizi, tas mani ārkārtīgi aizkustina, un es gribētu kolēģiem lūgt ar lielu uzmanību uh, attiekties pret šo kandidatūru. Paldies, Kaiseres kundze! Un palikusi vēl viena minūte, un lūdzu Nilsens kundze. Paldies! Eh, zaļo grupu atbalsta memoriālu, bet daži no mums ir vēlējušies atbalstīt arī um, doktora Abulēša kandidatūru. Es piekrītu tam, kas uh, tika teikts, un viņa simboliskā nozīme ir ārkārtīgi svarīga. Tieši uh, tāpēc, ka Palestīnā ir daudz bērnu, kas cieš. Mēs Zinām, ka 300 bērni ir gājuši bojā 22 eh, vardarbības, kardarbības dienās eh, Gazā ir gājuši eh, bojā, protams, civilie un karotāji, bet tie ir bērni, kas gājuši bojā. Palestīnieši ir daudz ciest, cietuši. Jūs zinat, jo 300-400 palestīnieši pastāvīgi ir Izraels cietumos. Uh, Es gribētu uzsvērt šo ārkārtīgi būtisko aspektu - bērnu ciešanas, un šis ir ārsts ginekologs, kurš uh, cīnās, kurš strādā par Palestīnas, pa Izraels bērniem. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi uh, būtisks signāls, ja viņam tiktu piešķirt šī uh, balva, jo tas būtu svarīgs signāls visiem tiem tēviem un mātēm, kuriem uh, ir bērni uh, šajā pasaulē. Un es domāju, ka balvas piešķiršana viņam dotu tādu cerību, ka šajā reģionā tomēr varētu būt miers un varētu būt iespēja dzīvot mierā. Un tieši šo aspektu es gribētu izvirzīt priekšplānā un gribētu atgādināt, ka uh, doktors Abelašs uh, negaidīja. Tātad, kamēr notiks šī viņa personīgā traģēdija, ka bojā aizies viņa meitas un ģimene, un tikai tad, lai prasītu mieru, bet viņš to darīs jau no paša sākuma. Paldies, Kila Nielsen kundze. Un tagad mēs varam turpināt. Nākamais kandidāts ir Vičenta Ferere Fons un Perelo kungs un 39 deputāti izvirzīja šo kandidatūru. Lūdzu, Perelo kungs. Paldies! 40 deputāti izvirzīja šo kandidatūru. Un šeit nav vienkārši mēģinājums atbalstīt uh, kādu fondu. Mēs tiešām vēlamies atbalstīt organizāciju, kas aizstāv cilvēktiesības un minoritāšu tiesībās. Un mēs tieši runājam par Indiju, par tiem, kas tiek uzskatīti par nepieskarāmiem. Runāts par ģimenēm, kas tiek marģi marginalizēts vienkārši tādēļ, ka nāk no zemākajām kastām. Organizācija, kur mēs šobrīd izvirzām, ir uzskatījusi, ka tiesības uz izglītību pieder pie cilvēktiesībām šī organizācija nodrošinājusi arī pieeju, pieeju labākiem dzīves apstākļiem daudziem cilvēkiem, kuriem pirms tam nebija šāds iespējas. Un šī organizācija aizstāv to personu tiesības, kas, uh, kas, kas piedzimā nelabvēlīgā situācija. Indija, protams, oficiāli ir demokrātiskā valsts. Indijā ir tiesības piedalīties vēlēšanās, ir tiesības paust savu viedokli, bet bieži vien Indijā cilvēkiem trūkst pārtikas, elementāro lietu, kas viņiem ir vajadzīgs vienkārši izdzīvot. Un tikai tad cilvēki, protams, var cīnīties arī par tiesībām uz paust savu viedokli, tiesības, tiesībām uz vārda brīvību. Mēs šeit skatāmies uz ļoti sarežģītu situāciju. Mēs skatāmies uz milzīgu demokrātisko valsti, bet te pašā laikā ekonomiskās un sociālās tiesības netiek pilnībā ievērotas. Tātad no vienas puses ir tiesības balsot, bet no otras puses ir lielas grūtības ar elementārām vajadzībām. Ja šis fonds saņemtu šo balvu, tad viņi turpinātu darīt savu ārkārtīgi svarīgu darbu, aizsargāt tos, kuri ir marginalizēti, kuri ir izstumti no sabiedrības. Šie cilvēki vienkārši piedzima tādā vietā, pasaulē, kas viņiem nav izdevīga, un tajā brīdī, jau dzimšanas brīdī, viņi tiek uzskatīti atšķirīgi no citiem. Un tad līdz ar to fonds risina jautājumus, kas ir saistīti gan ar ekonomiskām, gan arī ar sociālām tiesībām tieši šādām atstumtajām cilvēka grupām. Un, manuprāt, parlamentam nepieciešams aizstāvēt tieši šādu cilvēku tiesības. Mums ir jāsaprot, ka visiem ir pamatiesības. Šis, šī fonda dibinātājs Vincente Ferreira pavisam nesen mīra, bet būtiski, ka viņa fonds turpina darbu un mēs vēlamies šo fondu atbalstīt. Paldies! Kiitoksia oikein paljon. Paldies, Perello kungs. Un tagad trešais kandidāts ir Dāvids Isāks. Un to izvirzīja Eva Brits Svensone, Eiropas apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu zaļo kreiso spēku konfederālās grupas vārdā, kā arī Ole Šmit un vēl 31 deputāts. Un Maiera kungs pastāstīs par šo kandidātu lūdzu. Paldies! Dāvids Īsāks ir, ir eh, dzēnieks un rakstnieks, un viņš ir centies aizstāvēt Eritrējas uh, brīvību un neatkarību. Situācija Eritrējā bija ļoti sarežģīta, jo notika konflikts ar Etiopiju. Dāvis, Dāvids Īsāks 2001. gadā nopublicēja savā avīzē kāda ministra rakstu par neatkarību Eritrejai. Un 2001. gadā viņš arī tika apcietināts, un joprojām viņš tiek turēts šajā apcietinājumā, pirmstiesas apcietinājumā, un līdz šim viņiem nav izvirzīta oficiāla apsūdzība. Šī gada janvārī mēs kā parlaments pieprasījām, lai Īsaka kungs būtu atbrīvots. Hans, Hans Gerts Petering, kurš tolaik bija Eiropas parlamenta, eh, Eiropas parlamenta prezidents, viņš nosūtīja atbilstošo vēstuli un norādīja uz to, ka īsāka kungam veselības stāvoklis ir nopietni pastiprinājies un atkārtotē aicināja nekavēties atbrīvot viņu, kā arī pārējais žurnālistus. 1987. gadā Davids īsāks ieradās Zviedrijā, un uh, viņš kļuva par Zviedrijas pilsoni 1992. gadā. Tas nozīmē, ka viņam ir divas pilsonības, gan Eritrejas, gan Zviedrijas. Manuprāt, Davida īsāka liktenis parāda, ka viņš centās aiz, aizsargāt tos Eritrejā, kuriem ir nepieciešama aizsardzība, uh, un nu, tā pašā laikā viņš pats arī cieta no šī režīma. Manuprāt, Eiropas parlaments, piešķirot viņam Saharova balvu, varēs parādīt, ka mēs tiešām atbalstām tos, kas cīnās par neatkarību un brīvību. Un mēs šādā veidā parādīsim, ka atbalstam visus Āfrikas iedzīvotājus, kuru, kuru brīvības ir ierobežots un kuri tiek turēti apcietinājuma bez apsūdzības izvirzīšanas. Vēlos arī teikt, ka Davids īsāks atbilst visiem kritērijiem, kas tiek izvirzīti e, šai balvai. Paldies, Maiera kungs! Jūs teicāt, ka Peteringa kungs, Peterings prezidents, nosūtīja vēstuli Eritrejas prezidentam. Es pati Esmu ļoti lepna ar to, ka strādāju šajā parlamentā, kur prezidents uh, visiem spēkiem cenšas cīnīties par cilvēktiesībām. Nākamā kandidāte ir Marijā Malamizana, un to nominēja Francisko Speroni, Eiropas brīvības un demokrātijas grupas vārdā. Un Provērā kungs pastāstīs par viņas kandidatūru lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir patiesas prieks eh, prezentēt šo kandidāti. Es uzskatu, ka viņa ir īpaši nozīmīga, jo Marijāma Lamizana ir eh, darbojusies pie kādas problēmas risināšanas, kas vēl ar vienu ir ļoti nozīmīga. Tā ir, diemžēl, ļoti bēdīga un traģiska problēma, kas ir aktuāla daudzās Āfrikas valstīs. Šī sieviete ir darbojusies daudzos dažādos amatos. Viņa vēl ar vienu cīnās un visu laiku ir cīnījusies pret eh, sieviešu ģenitālu izkropļošanu. Protams, ir reliģiski apsvērumi, kāpēc tiek veikta šāda prakse, taču eh, šī prakse ietekmē daudzus afrikāņu jaunus meitenes un sievietes. Ir veikti pētījumi ka 140 miljonu sieviešu ir cietušas no šīs prakses. Apmēram 3 miljoni sieviešu gadā vēl ar vien tiek izprok, izkropļotas, un tādējādi cieši viņu veselība. šī pra praksi veids pilnīgi bez nekādiem antiseptiskiem līdzekļiem, līdz ar to sekas var būt letālas bērniem, šīm jaunajām meitenītēm, kuras pakļauj šai procedūrai. Marijama ir darbojusies sociālā jomā, ir strādājusi Burkina Faso e, dažādās iestādēs. Viņa vada starptautisko komiteju, kas cīnās pret eh, sieviešu ģenitālu izkropļošanu. Sākumā šajā komitejā darbojās 20 valstis. Pašlaik šī komiteja ir pārstāvēta 28 Āfrikas valstīs, un tai ir arī 15 Eiropas dalība valstis. Tajā darbojas arī ASV, Kanāda, Japāna un Jaunzēlande. Šīs darbs ir drīzāk sociāls, nevis politisks, bet jebkurā gadījumā tas ir piesaistījis sabiedrības uzmanību un, kas ir īpaši būtiski, tam ir praktiski rezultāti. Burkina Faso sieviešu ģenitālija izkropļošanas prakse ir krasi samazinājusies. Noslēgumā es domāju, ka ir būtiski piebilst to, ka Šī rīcība neatiecas tikai uz fizisko veselību. Tā ir cīņa arī par sieviešu tiesībām. Marijama cenšas dot sievietēm vairāk tiesību, ne tikai attiecībā uz viņu veselību un uh, viņu ķermeni, bet viņa cīnās un iestājas arī par sieviešu sociālajām tiesībām. Šie centieni ir ļoti būtiski, ja mēs vēlamies, lai mūsu pasauli būtu godīga un taisnīga, lai tiktu ievērotas apudzimuma tiesības, tad mums ir jāiestājas ne tikai par ekonomisko attīstību šajās valstīs, bet arī par kultūras aizstāvēšanu. Nobel prēmiju parasti piešķir cilvēkiem, kas cīnās par cilvēktiesībām, politiskā nozīmē. Šeit mēs nerunājam par politisko apspiešanu, mēs runājam par uh, represijām pret sievietēm, kas ir balstītas kultūrā. Mums ir jāiestājas par uh, cilvēku kā veselumu. Es domāju, ka mums vajadzētu piešķirt uh, balvu šai sievietei, jo tas norādītu, ka Eiropas parlaments atbalsta viņas uh, cildino cīņu. Es domāju, ka mums ir jāiestājas par cilvēku, kas cīnās par cilvēku pamatiesībām. Ar šo balvu mēs varētu veicināt izpratni par šo problēmu. Un iespējams, mēs varētu arī panākt normatīvu aktu pieņemšanu, kas aizliedz šo praksi. Tajā pašā laikā mēs veicināsim izpratni arī par cilvēka kā individa cieņu. Es vēlētos aicināt kolēģus atbalstīt šo kandidatūru. Lielas paldies Praveras kungam. Paldies, ka iepazīstinājāt mūs ar šo kandidāti. Nākamais ir priekšlikums par uh, Ludmīlas Aleksejevas, Oļega Orlovā un Sergeja Kovaļeva izvirzīšanu. Viņi pārstāv organizāciju memoriāls kā arī pārējos cilvēktiesību aizstāvis Krievijā. Šo nomināciju izvirzīja Rebeka Harmsa un Daniels Kons Bendits zaļo un Eiropas brīvās apvienības grupas vārdā. Tagad došu vārdu Harmsas kundzei, lai viņa varētu iepazīstināt ar kandidātiem. Lielas paldies, priekšēdētāji! Priekšlikums, ko mēs izvirzījām, ir tāds uh, visaptvarošāks. Es eh, vēlētos jums atgādināt par diskusijām, kas pašlaik ir aktuālas Vācijā. Vācijā jau ilgāku laiku, un it īpaši šogad, tiek eh, diskutēts par to, ka ir 20. gada diena, kopš Vācija ir atkal apvienojusies. Toreizējais ārlietu ministrs pirmo reizi tikās ar eh, če, bēgļiem no Čehijas, Čehijas vēstniecībā. Es vēlētos jums atgādināt par šīm dienām, par to laiku, kad sākās Eiropas atkal apvienošanās procesi, par kuriem es vēl šodien esmu ļoti priecīga. Tomēr mēs nevaram justies priecīgi, ja mēs atceramies, ka e, šajā kontinentā vēl ar vien netiek ievērotas cilvēktiesības. Mana grupa vienmēr ir izrādījusi dziļas simpātijas un vienmēr ir iestājusies par to, lai eh, visa Eiropas Savienība būtu brīva, lai Eiropas Savienība iestātos par eh, dziļām un um, noturīgām attiecībām ar Krieviju, ar Krievijas federāciju. Mēs neuzskatām, ka ir pareizi, ka cilvēktiesību situācija un pilsoņu tiesību neievērošana Krievijā kā arī Kaukāza valstīs, vēl arvien turpinās. Mēs uzskatām, ka šie centieni ievies stabilitāti un drošību Eiropas kontinentā ir ļoti būtiski. Tie ir ļoti būtiski arī Zviedrijas prezidentūrai. Tieši tāpēc mums, Eiropas parlamentam, vajadzētu iestāties par cilvēku tiesību uh, aizstāvju Krievijā un arī Čečenijā uh, atbalstīšanu. Annas Poļikovskajas nāve mums bija ļoti būtisks notikums. Mums ir jāatcerās arī par Ezdemīrovas kundzes uh, nogalināšanu, kas notika pavisam nesen. Tieši šī, šo iemeslu dēļ mēs uzskatām, ka šogad uh, Saharova balvu vajadzētu piešķirt eh, cilvēktiesību aktīvistiem, par kuriem es tūlīt eh, sīkāk pastāstīšu. Šo balvu vajadzētu piešķirt arī organizācijai Memoriāls, jo eh, tā palīdz darboties cilvēktiesību aizstāvjiem Krievijā. Mēs labprāt ar šo balvu atbalstīto Aleksejevas kundzi. Viņa ir viena no pazīstamākajām un izcilākajām cilvēktiesību aktīvistēm Krievijā. Es uzskatu, ka viņas darbs ir īpaši izcils. Jau padomu laikos viņa sāka savu darbību. Šajos laikos tika īstenota vēl gulaga sistēma, bet neskatoties uz to, šī sieviete cīnījās par ieslodzīto tiesībām. Viņa kopā ar Andreju Saharovu un citiem ir ielikusi pamatakmenī cilvēktiesību darbā Krievijā, un es domāju, ka viņas darbu vajadzētu īpaši uzteikt. Kovaļeva kungs 1969. Eh, gadā izveidoja cilvēktiesību organizāciju. Pēc Helsinku vienošanās tas tika uzskatīts par ļoti būtisku darbu Helsinku vienošanās principus vajadzēja īstenot Krievijā, un tieši tāpēc es uzskatu, ka ar savu ilgstošo darbu un no um, šī darba rezultātiem ir nopelnījis Saharova balvu. Orlovs pašlaik ir memoriāla vadītājs, un tieši tāpēc viņš ir nopelnījis uh, cilvēktiesību balvu Memoriāls, manuprāt, ņemot vērā tā arhīvu un vēsturisko darbību, kas ir turpinājies ilgus gadus Krievijā, ir nopelnījis eh, gan šo balvu, gan arī eh, uzmanību no mūsu puses. Ir jāatcerās, ka šajā organizācijā darbojas cilvēki, kas nebaidās riskēt ar savu dzīvību, un tieši tāpēc es domāju, ka šīs balvas piešķiršana būtu viņiem ļoti nozīmīga. Tas norādītu, ka tiek aizstāvētas cilvēktiesības mūsdienu Krievijā. Es domāju, ka tādējādi mēs stiprinātu visu mūsu kontinenta drošību. Lielas paldies jums visiem par uzmanību! Lielas paldies Harmsas kundzei! Tagad ir vēl kāda nominācija, kas ir saistīta ar cilvēktiesību organizāciju Memoriāls un ar tās darbību Krievijā. Sarijas Švoļskis un 59 citi deputāti ir izvirzījuši šo kandidatūru. Es eh, vēlētos aicināt eh, Sariju Švoļski izteikties par organizāciju Memoriāls. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām gribētu uzsvērt, ka uh, Saharovs pats bija šī uh, memoriāla nevalstiskās organizācijas vadītājs. Otrām kārtām es pilnīgi piekrītu savus kolēģis Rebekas Hārmsas uh, teiktajam. Jāsaka, ka uh, šos divus priekšlikumus, šos divus kandidātus, manuprāt, vajadzētu uh, apvienot. Mēs pārunājām ar Hārmsas kundzi un Konbendit kungu par to, jo uh, šeit ir vairāku partiju iniciatīvu piešķirt balvu memoriālam un nodot šos līdzekļus uh, Sergejam Kovaļovam, uh, Oligam Orlovam, uh, Ludmilai Aleksejevai. Orlovkungs ir priekšsēdētājs šim fondam, un Hānzes kundzes izvirzītais uh, priekšlikums saka, ka šī, šī balva tātad būtu memoriālam un visiem tā atbalstītājiem. Tāpēc es gribētu aicināt uh, piešķirt vienu kopīgu balvu šim memoriālam un šos darbiniekus, cilvēkus uzaicināt uh, šeit uz parlamentu, protams, ja parlaments tā lemtu uz šīs balvas saņemšanu. Sakarau balva ir kļuvusi par ļoti spēcīgu instrumentu Eiropas parlamenta diplomātiskajā darbā. Visi izvirzītie kandidāti ir balvu pelnījuši, bet šī balva jāizmanto, lai vēl vairāk izceltu Eiropas Savienības uh, ārējo attiecību prioritātes. Un jāizvēlās kandidāts, kas ne tikai atbilst visiem kritērijiem, bet kuram vēl vairāk ir nepieciešams mūsu atbalsts, lai uh, varētu turpināt uh, savu darbu. Runājot par kritāri, kritērijiem, uh, memoriāls ir uh, šos kritērijus izpildījis ne tikai vienā uh, lauciņā, bet uh, atbilst visiem kritērijiem uh, - cilvēktiesība aizsardzība, minoritāšu aizsardzība, starptautisko tiesību aktu ievērošana un tiesiskuma nodrošināšana. Uh, memoriāls jau daudz ir darījis. Pirmkārtām tas uh, saglabā atmiņas par padomju režīma veiktajiem noziegumiem Uh, tas veids sociālo darbu uh, šī, sociā, šī komerciskā režīma upuriem un sniedz dažādus uh, pakalpojumus un palīdzību tiem cilvēkiem, kas ir spiesti migrēt, kuriem nav darba, un tāpat arī nodrošina minoritāšu tiesības. Tāpat arī viņi veic cilvēktiesību darbu bijušās padomu savienības uh, valstīs. Šī nevalstiskā organizācija uh, Uh, novēro situāciju un ziņo par notikumiem tā sauktajos karstajos punktos, ziņo par cilvēktiesību pārkāpumiem, piemēram, Azerbaidžānā, Armēnijā, uh, Gruzijā, Turkmenistānā, Taģikistānā, Moldovā, uh, Krima, Krimā, Ingušetijā un arī Krievijā, kur šis galvenais degpunkts ir Čečenija. Memoriāla harta varētu būt pilnīgi tāds kā ārējās politikas uh, prioritāšu uzskaitījums Eiropas Savienībā. Tātad viņi cīnās par demokrātiju, balstoties uz tiesiskumu. Uh, viņi uh, cīnās par totalitārismu seku novēršanu. Viņi grib saglabāt atmiņas un taisnību par vēsturiskajiem notikumiem. Šī nevalstiskā organizācija praktiski īsteno mūsu mērķus, Eiropas Savienības mērķus un pauž mūsu kaimiņu attiecības politikas galvenās prioritātes jau tur uz vietas. Memoriāls ir uh, partneris un eh, draugs, kas eh, izvērš eh, savu darbību atbilstoši Eiropas Savienības ārējai politikai, bet šo partneri šobrīd ļoti nopietni apdraud. 2008. gadā mēs pieņēmām rezolūciju un nosodījām to, ka uh, Krievijas uh, spēki uh, pārmeklēja šī memoriāla galveno biroju. Mēs esam nosodījuši daudzkārtējos uzbrukums memoriāla darbiniekiem. Uh, Bet kādi rezultāti? Natālija Stamiro, kas darbojās eh, Čečenijā šajā fondā, viņa tika noslapkavota, viņas ķermēs tika atrasts eh, Ingušetijā. Eh, izmeklēšana ir novilcināta. Memoriālam nācās pārtraukt savu darbību Čečenijā, lai pasargātu savu darbinieku dzīvības. Šī iebiedēšana joprojām turpinās. Eh, kopā ar Novai Gazeta eh, šī memoriāla darbību izskatīs tiesa, un tas ir Staļina mazdēls, kurš ir iesniedzis prasību pret eh, šīm abām pusēm. Mums ir jārīkojas un jāpauž savu reakciju. Izmantosim šo ļoti uh, labo iespēju piešķirot Saharovu balvu šim fondam šajos ārkārtīgi sarežģītajos laikos. Mēs, protams, varam novērtēt viņu ļoti drošsirdīgo cīņu, mēs varam padarīt lietas savādākas, un tas ir mūsu morālais pienākums. Paldies! Kītas oikein paljon, herra. Paldies jums! Paldies Volska kongam! Paldies par ļoti pamatotu un, un labu prezentāciju! Un tagad doktor Denis Makvege. Viņu nominēja Gīfer Ferhofstadt Eiropas Liberāļu un Demokrātu apvienības grupas vārdā. Un lūdzu, Dorska kungs, kas prezentēs mums šo kandidātu. Paldies! Vispirms vēlos izteikt, izteikt atbalstu visiem šiem cilvēkiem. Un vēl viena svarīga lieta. Esmu ļoti apmierināts, ka beidzot Sergejs Kovaļovs un memoriāls ir pieminēti vārdā. Mēs šeit runājam par uh, cilvēkiem, kas ir, kas ir eh, atbalstījuši cilvēktiesības, cīnījušies par, par tām un, un strādā organizācija, kurā kādreiz strādāja Saharovs. Tagad es stāstīšu par mūsu politiskās grupas kandidātu. Mums bija desmit kandidāti, un mēs internetā veicām elektronisko balsojumu, tāpēc Aldi grupas vārdā ir izvirzīts Denis Mukvege. Iva Enslere, kas ir Vagīnas monologa autora, ļoti skaisti viņu apraksta. Viņa saka, Kongo, kur katru gadu brutāli izvaro desmitiem tūkstošu sieviešu, dr. Denis Mukwege ārstē salauzus ķermeņus un dvēseles. Viņš ir ginekologs, viņš ir cilvēks, kas Bukhabu eh, dibināja Panzi slimnīcu, Viņš specializējas vagīnas atjaunošanas ķirurģijā un ir veltījis dzīvi tam, lai palīdzētu desmitiem tūkstošu kongo sieviešu un meitiņu, kas cietušas no grupveida izvarošanas un nežēlīgas seksuālas vārdarbības. Kopš 99. gadā ir izveidota Panzis slimnīca. Viņš ir veicis uh, operācijas vairākiem tūkstošiem meiteņu un sieviešu, un viņš nodarbojas arī ar uh, ārstu apmācību. Apmācība tiek veikta sadarbībā ar starptautiskiem speciālistiem vagīnas atjaunošanas ķirurgija no Adisabebas fistulas slimnīcas. 2008. gada decembrī un 2009. gada janvārī Denis Mukwege saņēma vairākas statautiskās balvas kā pateicība par ieguldīto darbu desmitiem tūkstošu seksuālās vardarbības upuru ārstēšanā Kongo Demokrātiskajā republikā. To vidū ir apvienoto nāciju organizācijas 2008. gada cilvēka tiesību balva, 2008. gada Olaf Palme balva par izciliem sasniegumiem mieru veicināšanā, un 2008. gada Nigērijas laikrakstā viņš tika nosaukts par gada afrikāni. Ir ļoti svarīgi redzēt, ka viņš ir centies apkarot vārdarbības epidēmiju Kongo Demokrātiskajā republikā, kur kaujinieki regulāri ir izvaroja sievietes un meitenes kara plosītais reģionus, lai terorizētu sabiedrību un panāktu tās apvienošu pārvietošanos citurieni. Manuprāt, Alde grupa nominējusi ārkārtīgi svarīgu cilvēku ārstu, cilvēku, kas cīnās par cilvēktiesībām, un es ļoti lūdzu kolēģis atbalstīt šo kandidātu. Paldies, Donska kungs! Es paldies par šo prezentāciju. Tātad šī nominācija bija par Denis Mukvegas izvirzīšanu. Nākamais ir tēls Tadeušana Giens Van Lī, ko ir izvirzījis Mihēls Gālers un 44 citi deputāti. Tagad došu vārdu Gālera kungam. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Man ir tas gods eh, šodien jums pastāstīt par uh, Rom, Romas katoļu priesteri tēvu Tadeušu Van Lī. Viņš pašlaik jau atrodas astoņu gadu, astoņu gadu ieslodzījumā Namhā provincē, kas atrodas Vietnamas ziemeļos. Kopš 70. gadiem viņš apmēram 17 gadus ir atradies ieslodzījumā par to, ka viņš ir atļāvies kritizēt eh, pašreizējo režīmu Vietnamā. Viņš arī aicinājis eh, ieviest demokrātiju un respektēt cilvēktiesības un vārda brīvību Vietnamā. Viņa dzīve kopumā ir uzskatāma par mm, nevardarbīgas pretošanās simbolu. Viņš, viņam ir piespriezt 20 gadu cietumsots, tāpēc, ka viņš eh, ir cīnījies pret eh, reliģijas brīvības apspiešanu. Kādu laiku vēlāk viņu atbrīvoja, taču viņš nevarēja darboties savā profesijā. Viņš tika nosūtīts eh, iekšējā izsūtījumā. Tā kā viņš no tā centās izvairīties, tad eh, viņam atkal piesprieda cietumsodu. 1992. gadā viņš atkal tika atbrīvots no apcietinājuma. Kopš tā laika viņš atrodas policijas uzraudzībā un eh, ir turpinājis iestāties par reliģijas brīvību un vārda brīvību. 2001. gada maijā Viņš piedalījās kongresā 16. maijā un 17. maijā viņu atkal arestēja. 2001. gada oktobrī viņam piesprieda atkal 15 gadu ilgu cietumsodu. Starptautiskas spiedienā rezultātā viņš tika atbrīvots. Un pēc tam 2006. gadā kopā ar citiem autoriem uh, Viņš apvienojās un izstrādāja manifestu par brīvību un demokrātiju Vietnamā. Vēlāk eh, šo manifestu varēja atpazīt kā e, manifestu bloks 8406. 2006. gadā kopā ar citiem priesteriem viņš izdeva pirmo pagrīdes eh, laikrakstu vārda brīvība. Un Vēlāk viņš piedalījās arī Vietnamas progresa partijas dibināšanā. Par atbalstu šim manifestam 2007. gada martā viņam atkal piesprieda astoņus gadus cietumā. Mm, tiesas procesā tika nofilmēta kāda aina, kas vēlāk nokļuva arī internetā un kļuva ļoti slavena. Viņš eh, centās izsaukt sauklī nost ar komunismu, taču Televīzijas kameras e, fiksēja, ka viņam tika aizklāta šajā brīdī mute ar roku. Van Lī 2009. gada 2. septembrī netika piešķirta amnestija ap, apcietinātājiem. Tiesību ministrs teica, ka amnestija tiek piešķirta tikai tādām personām, kas uh, ir centušās darboties savas rehabilitācijas labā. Tas nozīmē, ka tā kā viņš vēl ar vienu ir iestājies par vārda brīvību, viņam nav piešķirta amnestija. 1983. gadā Amnesty International atzina šo cilvēku par sirdsapziņas cietumnieku. Tieši tāpēc Saharava balva nozīmētu viņam ne tikai personisku apbalvojumu, bet tas ļautu cīnīties arī par izmaiņām Vietnamā un par demokrātijas ieviešanu. Tas būtu arī skaidrs eh, signāls varas iestādēm, ka ir jāatbalsta demokrātijas spēks šajā valstī. Paldies! Kiitos oikein paljon, herra Gaaler. Tässä esiteltiin siis... Paldies, Gaaler kungs. Tātad tā bija uh, tad jūs uh, Nigen Van Lī prezentāciju. Nākošais kandidāts ir uh, Šadī Sadarkundze. Nēdas un Irānas pilsoņu vārdā, kuri cīnas par cilvēktiesību ievērošanu. Uh, šo kandidatūru izvirzīja uh, Marietija Šake kundze un uh, Barbara Lohbīler un vēl 38 citi deputāti. Es tagad gribētu dot vārdu abām uh, šīm kundzēm, gan Šakas kundzei, gan Lohbīlers kundzei. Uh, lai viņas varētu pastāstīt par uh, šādī sadra kundzes kandidatūru. Tātad uh, Šaks kundze pirmā. Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem kolēģiem, kas atbalstīja šo kandidatūru. Es gribētu īpaši izcelt Alvaro kungu uh, Alda grupā un arī uh, Bilan kungu no uh, Zaļajiem. Irānā jāsaka tāda ļoti toksiska ietekme visā pasaulē. Pagājušo vasaru pēc vēlēšanām ļoti daudz drosmīgi irāņi izgāja ielās un prasīja brīvību un demokrātiju. Sievieši un vīrieši izgāja ielās, neskatoties uz apcietināšanu, vardarbību un uz risku zaudēt ties, dzīvību, prasot tās vērtības, ko mēs Eiropā uzņemam paši par sev saprotam. Šo drosmi nedrīkst pa zemu novērtēt. Irāņu protests Eh, noveda arī pie jaunas meitenes nāves, eh, kas tik ļoti šokē visu pasauli. Izmantojot eh, telefonu, videokameras un citas iespējas, mēs varējām vērot šo Irānas tautas sacelšanos, kas ir sekojuši gadu desmitiem ilgai diktatūrai. Pasaule redzēja visu šo sacelšanos un masveida demonstrācijas. Bet jāsaka, kā kopš tā laika vardarbība ir nepārtraukti bijusi Irānas uh, cilvēku dzīves sastāvdaļa. Es sniegšu jums dažus piemērus un atvainojos, ka tie būs tādi ļoti nežēlīgi, bet uh, tie ir reāli uh, piemēri tām situācijām, kādas uh, šādi Sadra kundze aizstāv tiesā. Uh, sievietes tiek uh, nomētātas ar akmeņiem par it kā veiktu neusticību Un viņām tādā veidā nav nekāda iespēja sevi attaisnot. Sievietes, kas ir notiesātas uz nāvi, tiek pirms tam izvarotas, jo pretējā gadījumā viņas varētu nokļūt uh, debesīs, tāpēc, ka varbūt šī sieviete ir uh, jauna. Uh, cilvēktiesību aizstāve šādi sadara ir mūsu kandidāte. Kā juriste viņa ir aizstāvējusi cilvēks ļoti delikātās lietās, pati apdraudot līdz ar to savu drošību un dzīvību. Viņa pārstāvējusi sievietes, kuras it kā ir apsūdzētas uh, nozieguma veikšanā, un viņa cīnās par nāves sodu atcelšanu kā tādu. Viņa tāpat arī prasa lielāku līdztiesību uh, ģimenes tiesību ietvaros, lai sievietēm būtu tiesības arī uz darbu. Kā juriste Eh, Sadras kundze ir izveidojusi arī blogu eh, sievietēm Irānā, tātad, lai viņas izglītot, lai sniegtu informāciju par viņu tiesībām. Eh, Šāda pati ir arestēta vairākas reizes. Viņa aizstāv Irānas iedzīvotājs, un ja mēs piešķirtu viņai balvu, tad es domāju, tas dotu cerību un atbalstu visiem Irānas iedzīvotājiem, ka uh, mēs nepieļaujam, ka Irānas režīms ar tādu vardarbību un cietsirdību attiecas pats pret saviem iedzīvotājiem. Kiitos rouva Schatke. Ja eh, vielä eh, puheaika. Paldies. Un tagad es došu vārdu. Um... Es arī varu atbalstīt piešķirt Saharova balvu Šadī Sadas kundzei, un tas nozīmēs, ka pirmo reizi balvu tiktu piešķirt personai no Irānas. Kā mēs tikko dzirdējām, viņa ir patiesi drosmīga. Viņa ir bezbailīga, viņa inteliģenti un strateģiski rūp, rūpīgi dara visu, lai rīkotos pret cilvēku tiesību apspiešanu. Manuprāt, viņi ir fantastiski kandidāti šai balvai, bet tas vēl nav viss. Mums ir skaidri jāpasaka, ka šadī sa sadrakundze šobrīd, uh, šobrīd atrodas, um, uh, atrodas ļoti bīstamā situācija. Piemēram, jūlijā viņa piedzīvoja uzbrukumu un tika vardarbīgi apcietināta. Irānā daudz iedzīvotāji pieprasa to, lai, lai viņu tiesības, kas ir ierakstīts viņu pašu konstitūcijā, lai šīs tiesības tiktu ievērotas. Mēs arvien vairāk lasam par to, ka par notiek strīdi par Irānas atomprogrammu. Ir runāts par dažādiem protestiem, un pašā Irānā arvien biežāk notiek protesti, tāpēc, ka uh, netiek ievērotas pamatiesības. Šobrīd mēs varam skatīties un redzēt valsti, kas atrodas vēsturiskās krustcelēs, un pēdējo trīs gadu laikā var runāt arī par masu, uh, pa, par, um, mas, par nopietnu situāciju, kurā, uh, kurā nopietni cieši tīpaši jaunieši. Tūkstošiem cilvēku jauniešu sievietes iziet ielās, lai protestētu. Viņi, protams, riskē ar savu dzīvību un brīvību. Šādī Sader ir aizstāvējusi cilvēktiesības jau ilgāku laiku, un ja mēs viņai piešķirsim balvu, tad mēs parādīsim, ka mēs solidarizējamies ar visiem tiem, kas cīnās Irānā pār tiesībām paust savu viedokli, pār tiesībām saņemt informāciju un par savām pamatiesībām riskējot ar savu dzīvību. Paldies! Kiitos oikein paljon. Paldies. Paldies eh, Lapīlers kundzei un tagad, kad mēs esam uzklausījuši prezentāciju par Šadī Sādas kundzi, mēs nonākam pie mūsu desmitā kandidāta un tas ir Roberto Saviano. Eh, Soņa Alfāno kundze un vēl 39 citi uh, deputāti ir atbalstījuši šo kandidatūru. Alfāno kundzei vārds. Grazie, grazie a tutti i kolēģi. Es... Mm, Paldies. Paldies visiem kolēģiem. Man ir liels gods eh, prezentēt jums Roberto Saviano, ņemot vērā to darbu, ko viņš ir veicis. Tomēr man ir jāsaka, ka arī visi pārējie kandidāti ir pelnījuši šo balvu. Roberto Saviano ir itāļu žurnālists un rakstnieks. Pagājušajā nedēļā viņam palika 30 gadu. Viņš ir uzrakstījis izcilu grāmatu Komora, Tūlīt pēc eh, šīs grāmatas publicēšanas eh, Komorrieb eh, visa mafija Itālijā pasludināja, ka viņš ir jānogalina. Kopš tā laika viņš dzīvo tādā kā ieslodzījumā. Viņš ir pats teicis, ka viņš jūtas tā kā mironis. Viņš visu laiku dzīvo kopā ar saviem miesas sargiem. Es varētu šeit nocitēt divus teikumus ko viņš ir rakstījis. Mēs taču iestājāmies par jauniem cilvēkiem. Analīze Durante tika nogalināta 2004. gadā, kad viņai bija tikai 14 gadu. tiek uzlikti klusēšanas eh, zvēresti. Vārdi kļūst par kliedzienu, kas eh, tiek kontrolēts. Bet šis kliedziens var radīt sprādzienu. Mani sauc Monika, es piedzimu Sicīlijā. Un uh, Sicīlija man vienmēr ir saistījusies ar mafiju. Kaut gan nekad neesmu redzējusi mafiju, esmu dzirdējusi par to ļoti daudz, esmu redzējusi to gan ciņu pārēdēs, gan filmās. Neesmu redzējusi tieši mafiju, esmu redzējusi mafijas upurus. Itālijā ir daudz bēru, kurās tiek uh, guldīti mafijas nogalinātie, taču tūlīt pēc bērēm par viņiem aizmirst. Mēs esam pieraduši pie šāda veida terora. Pirms uh, trīs gadiem uh, mani vecāki nopirka sev jauno grāmatu komoru. Es to nekad neizlasīju, bet pagājuši gadu es uh, noskatījos filmu, kas ir balstīta uz šo grāmatu, un tāpēc man radās interesi izlasīt arī grāmatu. Es pilnībā saprotu, kāpēc uh, komora ir pasludinājusi, ka viņš ir jānogalina. Kopš grāmatas uzrakstīšanas Savijāno dzīvo tādā kā ieslodzījumā. Vienīgie cilvēki, ar ko viņš ir spējīgs tikties, ir viņam iesas sergi. Es nesaprotu, kāpēc viņam ir šādā veidā jāslēpjas. Es varbūt saprotu, kāpēc jūs negribat piešķirt balvu Savijāno, bet mums taču ir jāiestājas par jauniešiem, kas atbalsta Savijāno. Mums ir jāatbrīvo Savijāno no uh, eh, ieslodzījumu, kurā viņš dzīvo. Es ceru, ka Savijāno kādu brīdi varēs dzīvot normālu dzīvi, ka viņš varēs apprecēties, ka viņam būs bērni un mazbērni. Uh, Es ceru, ka vecumā viņam būs iespēja vēst savus mazbērnus uz skolu. Esmu. Mans vectās bija žurnālists, kurš tika nogalināts, tāpēc, ka viņš rakstīja uh, pētnieciskus rakstus. Nesmu nekad, man nekad nav bijusi iespēja doties uz skolu pie sava vectēva rokas. Tāpēc es ceru, ka jūs atbalstīsiet šo kandidatūru un tas mums ļaus vairot mieru Eiropā. Lielas paldies! deputātei, kas iepazīstināja Roberto Saviano kandidatūru. Tas nozīmē, ka mēs esam uzklausījuši visu kandidatūru aprakstus. Visi šie desmit kandidāti, protams, ir pelnījuši Saharova balvu. Ir deputāti, kas atbalsta vairāk kādu no kandidatūrām. Tagad mums ir iespēja nedaudz apmainīties ar viedokļiem par šīm kandidatūrām. Es vēlreiz vēlētos aicināt visus runātājus izteikties pēc iespējas īsāk. Vispirms Lānsbēģa kungs un pēc tam Kaizeres kundze, bet lūdzu izsakieties īsi. Thank you, madam. Paldies! Cienījamie kolēģi, vēlos vēlreiz atgādināt. Sarjuš Voļskis runāja par Natāliju Estemīrovu kas, ir, memoriāla, kas bija memoriāla aktīviste Čečēnijā. Viņa zaudēja savu dzīvību šogad. Pēc tam, kad, kad Dīrovs, vietējais valdnieks, iestājās pret viņu. Man šķiet, ka Anna Politkovskai jāpiemina tikpat, tikpat lielā mērā, ka Dīrova kungs šobrīd ir kļuvis par Krievijas varoni. Estamīrova nekad nav saņēmusi tikpat, uh, tikpat, uh, tikpat nopietnu nomināciju. Viņa tika nominēta kopā ar Sergeju Kovaļevu Saharovu balvē pirms dažiem gadiem. Grupās notika debates un tika nolemts, ka labāk būtu atbalstīts Baltkrievijas neatkarīgo žurnālistu savienību, bet Kovaļevs un, un Estamīrova saņēma Roberta Šūmaņa medalu šodien ir jāpiemina Estemirova, runājot par memoriālu. Viņa šobrīd vairs nav mūsu vidū, bet viņa joprojām, viņas piemiņa joprojām iestājas par cilvēktiesības. Sergejs Kovaļos un citi joprojām ir dzīvi. Un memoriāls joprojām pat nemaz nav aizliegta organizācija, nestoties uz to, ka pret viņiem ir vērsta terora mēģinājumi arī uh, vajāšana no Čečēnijas puses, un, manuprāt, mums ir jāpieprasa no Krievijas puses cita uzvedība, nevis vienkārši ignorēšana. Šobrīd mums ir tā izdevība skaidri pateikt, ka mēs atbalstam šos drosmīgus cilvēkus, kas cīnās par cilvēktiesībām. Šī kopīga kandidāta izvirzīšana gan memoriāls kā organizācija, gan arī atsevišķas personas, kas darbojas memoriālā, manuprāt, viņu kandidatūra ir jāatbalsta. Paldies! Kītos, herra Landsbergis. Paldies, Landsberga kungs! Es ļoti ceru, ka katrs no runātājiem runās tikai viena minūte, jo šodien vēl jāizskata vēl viens darba kārtības punkts, un tagad lūdzu Gaizers kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vēl viens skaidrojuma punkts. Mūsu sociālistu grupa nav nākus klajā ar savu grupas kandidātu, jo mums ir bijuši citi kandidāti, bet vācot sarakstus šai steigā mums nebija laika parakstīt Šadi Sadri kandidatūru Un eh, es eh, vienkārši gribētu norādīt, ka eh, daži no manas grupas atbalstīs, atbalstīs šo kandidatūru, sevišķi balsojumu pašā sākumā. Paldies. Paldies par šo informāciju, Kaizers Kondze. Mauro Kungs, lūdzu. Paldies. Ja godīgi neesmu īsti apmierināts ar tiem kandidātiem, kas šobrīd ir prezentēti. Es zinu, ka šie kandidāti paši par sevi ir tiešām fantastiski. Viņi cīnās pret daudziem režīmiem, kas joprojām neievēro cilvēktiesības. Kad es uzklausīju to, ko teica deputāti, tad es tiešām sapratu, ka joprojām pasaulē ir vietas, kur ir nopietni jācīnās par cilvēktiesībām. Galerkungs pieminēja svarīgus gadījumus. Atcerēsimies, kas notika Vietnamā. Un te pašā laikā ir jādomā, kas šobrīd notiek Vietnamā. Šobrīd tiek pateikts, ka tur viss ir kārtībā. Un, manuprāt, Saharova balva ir iespēja skaidri pateikt, ka mūsuprāt situācija joprojām nav kārtībā. Paldies! Paldies, Maura kungs! Šmita kungs, viena minūte. Paldies! Vēlos jūs aicināt balsot par Dāvidu Īsako. Viņš nu jau astoņas gadus atrodas apcietinājumā. Sākot ar 23. septembri 2001. gadā. Un, manuprāt, situācija ir briesmīga. Visticamāk, mēs visi zinām, ka viņš tiešām ir ļoti slims, un viņam nebija, ti, nebija piešķirts tiesības uz godīgu tiesvedību. Un, ja es pareizi zinu, viņš ir vienīgais Eiropas Savienības pilsonis, kas ir apcietināts, par to, ka viņš pauda savu viedokli, un tiesības paust savu viedokli ir fundamentāls pamatiesības. Tiešām Eiropas Savienības pilsonis atrodas cietumā, nu jau astoņus gadus, un mēs neko nedaram. Nē, ne, nu varbūt kaut ko mēs daram, bet nav, tas nav pietiekami. Viņa ģimene Geteborgā neko par viņu nezina, un manuprāt, Sahrova balva visticamāk varēs viņam palīdzēt un atbilstoši atbrīvot. Paldies! Herr Schmidt minūte. Paldies uh, Šmita kungam. Uh, tagad gribētu norādīt, ka arī Savjāno kungs ir Eiropas uh, Savienības dalībvalsts pilsonis. Tātad Eiropas Savienības pilsonis. Tagad vārds Munis kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Visas izvirzītās kandidatūras ir uh, ārkārtīgi izcili cilvēki no organizācijas. Daudz no viņiem personīgi mūs ir aizkustinājuši, visi ir veikuši liels darbus, visi ir respektējami un ir pelnījuši šo balvu. Bet domāju, ka mums vajadzētu izmantot šo Eiropas parlamentu rokās esošo instrumentu un vajadzētu balvu piešķirt kandidātam, kur uh, kurš, mūsuprāt, veids uh, ārkārtīgi lielu darbu, kas sniedzas vēl tālāk, kas iesniedzas nākotnē, uh, kur aizstāv to cilvēku tiesības, kuriem ir uh, liektas visas pamatotiesības. Es domāju, ja mēs piešķiram balvu vienai personai, vienam cilvēkam. Protams, es varu saprast, ir cilvēki, kas ir ārkārtīgi traģiskās situācijās. Bet runājot par Vincenta Fereda fondu, Es domāju, ka tas vislabāk atbilst šiem kritērijiem, eh, nodrošinot, lai eh, tas ne atbalst, neat, neapbalvo tikai vienu individu. Paldies! Un tagad vēl divi deputāti pieteikšies izteikties, un tad, beigš, o, eh, tad mēs beigsim šo diskusiju daļu. Svobodas kungs vispirms, un pēc tam Šulc kungs. Paldies! Šobrīd tiešām ļoti grūti izvēlēties īsto kandidātu. Es atbalstu Petringa kunga kandidātu, Palestīnas ginekologa. Jo man šķiet, ka tieši mūsdienās, tieši šobrīd ir nepieciešams vēlreiz ļaut izpausties brīvības cīnēji. Vēlos arī teikt, ka sociāldemokrātu grupa apmeklēja Maskavu un mēs esam tikušies ar memoriālā darbiniekiem, un es tiešām atbalstu viņa darbu. Manuprāt, viņi tiešām dara ārkārtīgi svarīgu darbu, un, manuprāt, neatkarībā no tā, vai viņi saņems vai nesaņems Sahrova balvu ar memoriālu, ir jāturpina sarunas. Un lūdzu saprotiet, ja mēs izvēlamies vienu no šiem kandidātiem, tas nenozīmē, ka mēs balsojam pret pārējiem kandidātiem. Tas man bija svarīgi pateikt. Kiitos, herra Svoboda, teitte erittäin tärkeän huomioon. Paldies, Svoboda kungs. Ļoti labs komentārs, paldies, mēs tiešām visi varam piekrist. Un pēdējais lūdzu, Šulca kungs. Es varu atbalstīt to, ko teica Svoboda kungs, tik tiešām katrā no šīm personām ir pelnījusi saņemt Saharova balvu. Un tāpēc arī būtu nepieciešams pieturēties pie kritērijiem. No vienas puses tiešām ir, uh, ir cilvēka panākums, ko viņš ir ko viņš ir darījis visu dzīvi, bet tai pašā laikā ir svarīgi norādīt arī uz šo maksimālo efektu šobrīd. Ja mēs runājam par to, ka, ka Krievija žurnālisti tiek slaktēti vienkārši viens pēc otrā, un tie, kuriem, kuri tur ir palikuši, viņiem ir nepieciešams ar milzīgu drosmi darboties. Un tāpēc būtu svarīgi atbalstīt tieši viņus. Es pats nāku no Vācijas Demokrātiskās republikas opozīcijas partijas, un mēs paši bijām tie, kas atbalstīja padomi un Krievijas desidentus. Viņi bija tie, kas, kas izveidoja Helsinku grupu. Viņi, viņi bija tie, kas ļāva uh, nodrošināt uh, arī atbilstošu revolūciju. Manuprāt, viņi ir, viņiem ir jāsaņem balva. Paldies uh, Šulckungam. Tagad es gribētu atgādināt, kāds būs turpmākais process izvēloties šīs, kandas, šīs balvas laureātu. Tātad tiks izvirzīti trīs kandidāti no šo vidus, un balsojums notiks 6. oktobrī šeit, Briselē, ārlietu komitejā un arī attīstības komitejā. Tā būs kopīga sēde, un tā notiks aiz slēgtām durvīm. Nākošais etaps būs sekojošais 22. Eh, oktobrī Strasbūrā. 14. päivä priekšsādātāja konference balsos par šo kandidātu. Laureāts tiks uzaicināts uh, uz sanāksmi 14. decembrī Strasbūrā un ieradīsies ārlietu komitejā, attīstības komitejā un cilvēktiesību apakškomitejā. Tātad atkal būs kopīgi šo trīs komiteju sēde. 14. decembris ir ļoti uh, svarīgs datums, jo tā ir 20. gada diena kopš uh, miris Andrejs Saharovs. Uh, Saharau balvas piešķiršana notiks 16. decembrī Strasbūrā, pulksten 12. parlaments sekretariāts darīs visu iespējamo, lai piešķirtu uh, pietiekamu svarīgumu uh, šīs balvas piešķiršanai, jo cilvēku tiesību situācija pasaulē ir ļoti uh, smaga un šī balva ir jāaizceļ. Kā jau mēs norādījām, Sakaro balvas eh, svarīgums un loma ir pieaugusi gadu laikā. Cienījamie kolēģi, es gribu pateikties jums par šo sanāksmi. Mums bija ārkārtīgi interesanti jūs uzklausīt. Eh, tātad jūsu izteikums par šiem desmit kandidātiem 2009. gada Sakaro balvas eh, piešķiršanai. Mēs noslēdzam šo darba kārtības punktu, bet mūsu darba kārtībā ir vēl viens punkts mūsu komitejas kopīgi ir lēmušas iesniegt eh, mutisku jautājumu eh, padomei. Tātad tas ir jautājums par demokrātijas eh, stiprināšanu ārējās attiecībās. Attīstības komiteja, cilvēktiesība apakškomiteja un ārlietu komiteja tātad kopīgi ir vienojušās par šo jautājumu prezidējošā valsts Zviedrija ir vēlējusies pārunāt demokrātijas eh, attīstību un stiprināšanu mūsu ērējās attiecībās un uzskata to par vienu no galvenajām prioritātēm. Eh, Zviedrija, prezidējošā valsts, pauž nostāju, ka mums vajadzētu censties eh, tādā visaptarošā veidā veicināt demokrātijas stiprināšanu pasaulē Vispār ja lieta padome 16. un 17. oktobrī izskatīs secinājumus par šiem jautājumiem un mērķis ir izskatīt šo aspektu tā, lai mēs rastu vislabākos atbilstošākos instrumentus šim darbam, un tieši tāpēc šīs trīs komitejas tātad kopīgi iesniedz jautājumu padomēji. Esmu dzirdējusi, ka attīstības komitejas koordinātori ir eh, pieņēmuši kopīgo tekstu rakstiskas procedūras ietvaros. Tas tika apspriests 28. septembrī eh, paplašinātajā birojā, ārlietu komitejā. Es gribētu aicināt tagad nepārunāt, nediskutēt par šo tekstu kā tādu, bet aicinu kopīgi pieņemt, apstiprināt šo mutisko jautājumu tā, lai mēs to varētu iekļaut oktobra plenārsēdes darba kārtībā. Tātad lūdzu apstipriniet, vai mēs varam apstiprināt šo mutisko jautājumu. Ja neviens nav pret, tad mēs esam šo jautājumu pieņēmuši un apstiprinājuši. Ceturtais mūsu darba kārtības jautājums. Citi jautājumi šķiet, citu jautājumu nav. Pateicos jums visiem par piedalīšanos šajā ārkārtīgi svarīgajā sēdē un sēdi slēdzam. Uno, dos, uno, dos.